pateikt visiem kolēģiem par atbalstu un pateicos arī kolēģiem, kuri šovakar uzstājās, pat ja nevienmēr viņi piekrita man. Paldies! Lielas paldies! Līdz ar to debatas ir beigušās un balsojums notiks rīt. Eh, godāmie kolēģi, nākamais darba kārtības punkts ir eh, Matjē kundzes ziņojums par apvienotu pieteikšanās procedūru, lai trešo valstu valstspietiegrīgiem izsniegtu apvienotu uzturēšanās un darba atļauju dalībvalsts teritorijā. Kā pirmajai došu vārdu referentei. Četras minūtes. Merci, madame. Paldies, priekšstādātājs kundze, komisāras kundze, dārgie kolēģi. Kā jūs labi zināt, nu jau vairāk nekā desmit gadus Eiropas Savienībai likumdošanas instrumenti ekonomiskās imigrācijas jomā. Sākotnīgā globālā pieeja bija, bet komisija deva priekšroku nozaru pieejai. Tā ir direktīva raugoties no kopienas vajadzībām uh, likumīgās un ekonomiskās migrācijas jomā. Mēs runājam par nelikumīgu, nelegālo migrāciju, par robežu kontroli, vīzām, bet kopā jāvirzās uz priekšu ekonomiskās migrācijas jautājumos, jo Eiropas Savienībā ir izaicinājums visām valstīm un vajadzīgs risinājums Eiropas Savienības līmenī. Izaicinājumi ir demogrāfiskā situācija, novecošanās Eiropas Savienībā, un tas skar Eiropas Savienību visā tās kopumā. Un prognozes nodarbinātības jomā um, ļauj prognozēt, ka būs darba spēka trūkums. Un pie tam visnotaļ būtisks. Nepieciešams rast risinājumu Eiropas Savienībā, un migrācijas politika ir viens no risinājumiem, ko mēs varam izmantot. Bet nemaldināsim sevi, mums nepieciešams risināt uh, jautājumu par migrāciju Eiropas Savienībā, ņemot vērā vajadzības un iespējas uzņemšanai katrā no dalību valstīm. Kā 1. un 8. pantā direktīvas priekšlikumā ir teikts, um, dalību valstis var noteikt to migrantu kopumu, ko tās var uzņemt savā teritorijā valdībām jārīkojas dažādos veidos, lai risinātu migrācijas jautājumus, tātad uz, likumīga uzturēšanās un tam līdzīgi, bet neviens no pasākumiem pats par sevi nebūs efektīvs un nepieciešams cīnīties pret nelikumīgo imigrāciju. Saikne ir acīm redzāmā. Un tikai tad, ja mēs optimālā veidā pārvaldīsim legālo migrāciju, tad mēs varēsim cīnīties pret nelegālo. Un šī pasākuma pakotne, ko pirms pieciem gadiem iesniedz komisija, ir uz to vērsta. Runājot par šo uh, direktīvu par vienoto atļauju, tad uh, atšķirībā no zilās kartes direktīvas šeit nav paredzēta uh, situācija attiecībā īpaši pasvītrojot arī šo valstu valsts piedarīgos, bet šeit mēs runājam par uh, darba un uzturēšanās atļauju izsniegšanu vienotā veidā, piešķirot to eh, ārzemniekiem, uh, kas likumīgi uzturas Eiropas Savienībā. Vēl pagaidām nav tiesību akta, kas parodītu visus aspektus attiecībā uz trešo valstu valsts piedarīgajiem, kas uzturas Eiropas Savienībā. Uh, un e, dažādām grupām tiek nošķirta, piešķirta atšķirīga aizsardzība, runājot par e, strādājušiem imigrantiem, salīdzinot tos ar vietējiem strādājušiem, ir jautājumi par sociālo aizsardzību, pieju pakalpojumiem, nodokļiem. Un kopīgais uh, pamats, uh, kas būtu aizsardzība pret eksklu, eksploatāciju, nu, ļautu aizsargāt juridisko statusu. Un cīnīties pret nelikumīgu konkurenci, kas kaitē Eiropas strādājošajiem. Eh, galu galā eh, mēs pašlaik nonākam pie tā, ka darbā tiek uzņemti mazkvalificēti strādājošie, un um, direktīva ļaus at atrisināt um, eh, daudzas jautājumas. Visām valstīm būs lētākas, vienkāršotākas procedūras, un tā tad būs būtiska situācijas uzlabošanās gan strādājošiem, gan darba devējiem, gan administrācijai un ļaus labāk pārvaldīt legālās migrācijas plūsmas. Mēs kā uh, līdz likumdevēji mums ir jāuzņemas sava atbildība. Mēs nevaram būt ideālisti, bet mums ir jāatbilst tām iespējām, ko sniedz uh, Lisabonas līgums. Mums jādod atbilde uz izaicinājumiem saistībā ar migrāciju, un mēs labi zinām, ka uh, pār, labi pārvaldītas migrācijas plūsmas dos pozitīvu rezultātu. Paldies! Herzlichen Dank! Lielas paldies! Komisijas vārdā runās komisāra Malmstrēma. Lielas paldies priekšsēdētāji! Pirmkārt, es uh, vēlētos pateikties abiem referentiem, gan Matjē kundzei, gan Serkas kungam, un arī abām komitejām, tāpat arī Beļģijas prezidentūrai par paveikto darbu pie šī priekšlikuma. Kā jau jūs visi zināt un kā jau referente tikko teica, komisija uh, Šo ziņojumu iesniedza jau 2007. gadā, un tā mērķis bija un arī tagad ir vienkāršot procedūras, nodrošinot vienu pieteikumu gan darba atļaujai, gan arī uzturēšanās atļaujai tā, lai trešo valstu valstspiedarīgie varētu uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstīs, jo uz tiem neatiecas nekādi citi komisijas priekšlikumi. E, šeit netiek runāts par atļaujas piešķiršanu vai atņemšanu tas ietilps dalībvalstu kompetencē. Tāpat arī šādi lēmumi, eh, tā, tā, dalībvalstu kompetencē arī ir eh, domāt, cik šādas atļaujas tiks sniegtas. Šī direktīva apstiprinās, ka Eiropas Savienība mm-hmm. novērtē ieguldījumu, ko trešo valstu iedzīvotāji dod mūsu ekonomikai. Uh, Mēs jau esam parādījuši, ka mēs spējam vienoties par tiesību aktiem attiecībā uz imigrāciju. Šis priekšlikums ir ļoti komplicēts. Mums ir jāņem vērā gan uh, imigrantu. Uh, pusē, gan arī uh, sociālo dienestu stāvoklis. Mūsu mērķis ir nodrošināt procesuālās garantijas gan uh, Eh, imigrantiem, gan arī eh, darba devējiem. Tieši tāpēc tiek ies, iesniegti vairāki grozījumi, lai pieteikšanās procedūra būtu, procedūra būtu vēl vienkāršāka. Tāpat arī tiek domāts par samērīguma principiem, tiksim, izmaksu samērīgums un eh, dažādas nodokļu atlaides. Tāpat arī tiek runāts par pensijām, kas ir atkarīgas no divpusējiem nolīgumiem. Uh, Šī pieeja ir daudz ierobežojoša, ierobežojošāka nekā komisijas pieeja. Esmu apmierināta, jo redzu, ka gan prezidentūra, gan parlaments ir ieguldījuši daudz darba, lai savas nostājas tuvinātu. E, komisija cer, ka dalībvalstis tuvosies parlamenta nostājai, un mēs zinām, ka, ka parlaments ir ņēmis vērā vairākus padomas lūgumus. Uh, Kompromisi ir izstrādāti, lai ievērotu vairākus kritērijus, pie, piemēram, mēķis aizsargāt eh, imigrantu strādniekus un lai nodrošinātu tiem vairākas sociālās tiesības balstoties uz vienlīdzību ar eh, Eiropas Savienības darbiniekiem un darīt to no pašas pirmās darba dienas. Tāpat arī nodrošināt eh, citus līdzīgus spēles noteikumus visiem darbiniekiem. Uh, Mēs esam pārliecināti, ka pret eh, trešo valstu personām, kas strādā un uzturas Eiropas Savienību dalību valstīs, ir jāizturas godīgi. Mēs nedrīkstam pieļaut negodīgu attieksmi, tīpaši, ja runa par uh, budžeta apsvērumiem. Es uzskatu, ka šie kriteriji ir paši būtiskākie. Uh, Pat ja gala rezultāts nebūs tik ideāls, kā mēs vēlētos, vai arī tik eh, ambiciozs, kā mēs vēlētos, kā jau Matija Kunze teica, šis ir kompromiss, un tas ir labs kompromiss, tas norāda uz pareizo virzienu, un tas ir liels solis uz priekšu pareizajā virzienā. Mēs ceram, ka tiks eh, līdz ar to nodrošinātas vairāk tiesību eh, šiem strādniekiem, un es vēlreiz vēlētos pateikties gan referentiem, gan arī ēnu referentiem par ieguldīto darbu. Lielas paldies, komisārs Kundze. Tagad eh, nodarbinātības komitejas vārdā izteiksies Sērkas kungs. Četras minūtes, lūdzu. Buenas noches, señora komisārija, señora Matie, kolēgas. Labvakar, komisārs kundze. Matie kundze, cienījamie kolēģi. Imigrācija Eiropā ir ekonomisks un sociāls fenomens. Tas ir ļoti nozīmīgs fenomens, un tā ir arī lieliski iespēja, bet mums ir jācenšas labi pārvaldīt šo fenomenu, jo citādi mēs saskarsimies ar problēmām, jo tie, kas ieradīsies pie mums, mēs neatiecināsim vienlīdzīgu attieksmi pret visiem, un tāpat arī tie, kas jau strādā Eiropas Savienībā, viņiem nebūs vienlīdzīgu spēles noteikumu. Tas viss novedīs pie tā, ka mums būs strādājošie, kas strādās par zemām cenām, un tas viss uh, apdraudēs mūsu uh, sasniegums sociālās, no, sociālā nodrošinājuma jomā. Tāpēc mums ir vienlī, nepieciešama vienlīdzīga attieksme, tāda ir nepieciešama, lai īstenotu godīgu un taisnīgu imigrācijas politiku. Komisija savā paziņojumā to ir teikusi, un arī Eiropas parlamentam ir jāsaka savus vārdus par likumdošanas priekšlikumu. Runa nav tikai un vienīgi par birokrātisku direktīvu, bet par direktīvu, kurā ir iekļauti pienākumi un tiesības visiem imigrantiem. Mums ir jāpanāk vienlīdzīga attieksme pret visiem un mums ir jācīnās pret jebkādu veidu diskrimināciju. Direktīva nav tāda, kā jūs to paziņojat. To saka visi nodarbinātības komitejā, to saka visi eh, arotbiedrība pārstāvi, visi pārējie. Šī direktīva ir nepietiekama un tā ir bīstava divu iemeslu dēļ. Vispirms tāpēc, ka tā izslēdz tās kategorijas, kurām ir nepieciešama vislielākā aizsardzība. Te es domāju par um, pagaidu darbiniekiem, pārceltajām personām. Ir ļoti daudz tādu trešo valstu darbinieku, kur ieradīsies pie mums, balstoties uz šī izcelsmes valsts principu, un pret viņiem attieksme nebūs vienlīdzīga. Katrā ziņā, ja mēs salīdzam ar attieksmi, kāda ir pret mūsu strādājošiem. Lūdzu, paredziet īpašu izņēmumu attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi. Tālāk, kas attiec uz um, ģimenes pabalstiem, pensijām, uh, bezdarbnieku pabalstiem. Šie imigranti nevarēs eh, saņemt šādas priekšrocības, viņi tāpat nevarēs saņemt stipendijas eh, apmācībai un izglītībai. Komisija savā paziņojumā saka, ka tā vēlas izbeigt ar šo nevienlīdzību tiesību jomā, bet praksē šī direktīva neko neatrisinās. Tā nav pietiekama. Turklāt eh, labējie spēki un centriski labējie spēki iesniegs savus grozījumus, un grozījumos būs paredzēti daudz ekstrēmāki eh, viedokļi, un tas viss izjauks to vienošanos, kur mums jau ir izdevies panākt. Tāpēc es vēlos teikt, Maķie kundze, mums ir nepieciešams daudz plašākas diskusijas. Mums ir jādiskutē arī par citām direktīvām, kas ir saistīts ar šo jomu. Mums ir jāņem vērā pilsoniskās sabiedrības viedoklis, baznīcas pārstāv viedoklis. Mēs nevaram šo jautājumu risināt tik steidzīgi un pieņemt tik sasteigtus lēmumus. Es domāju, ka lielākā daļa kolēģi piekritīs tajā, ka mums ir nepieciešams plašākas diskusijas, lai mēs panāktu plašāku vienošanos Eiropas parlamentā, lai mēs ievērotu pamatiesību hartu un lai mēs ievērotu arī apvienoto nāciju, Eiropas padomas un citu institūciju principus un vērtības. No tā ir atkarīga Eiropas Savienības un Eiropas nākotne kopumā. Eiropas Savienībā ir jāraugās uz to, lai visi strādājoši, neatkarīgi no viņu izcelsmes, saņemtu vienlīdzīgu attieksmi un varētu baudīt vienlīdzīgas tiesības, jo mums ir jācīnās pret rasismu un ksenofobiju. Paldies! Tagad izteiksies runātāja politisko grupu vārdā, un vispirms daudz partijas grupas vārdā izteiksies Omanis Roitinas kundze. Divas minūtes. Paldies, priekšstādātājs kundze. Priekšstādātājs kundze, vispirms gribētu sveikt Matjē kundzi, jo viņa nodarbojās ar dosijē, kas jau um, tiek izskatīts daudz gadu garumā. Ja es nemaldos, 2001. gadā Malmstrēmas kundze jau bija direktīvas projekts par trešo valstu darbinieku uzturēšanās apstākļiem. Tas tika atsaukts 2007. gadā, un pēc tam jaunais priekšlikums 2007. gadā tika iesniegts, un šis priekšlikums ir vērsts uz to, lai padarītu iespējamu uh, vienoto uzturēšanās atļaujas un darba atļaujas pieteikumu. Priekšlikums, kas ir likts galdā, un uzreiz teikšu, ka īsti nepiekrītu Serkasa kungam, šis priekšlikums dod iespēju trešo valstu valsts piedrīgajiem izmantot sociālās tiesības, kas ir vienas un tās pašas visiem. Man jāsaka Serkasa kungam, ka komisija ka eh, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejā debates bija ļoti dzīvas, runājot par priekšlikuma aptvērumu tīpaši. Eh, nosūtītie vai pārceltie darbinieki eh, nevar tik ņemti vērā, runājot par vienoto pieteikumu, un tas norādīts trešajā B pantā direktīvā par no, pārceltajiem darbiniekiem. Uh, sociālā situācija pārceltiem darbiniekiem, kas nāk no trešajām eh, valstīm, ir aprakstīta šajā direktīvā. Nevajag, lai darbinieki no trešām valstīm būtu lētāki nekā citi. Bet, lai vairāk necitētu eh, šo direktīvu par pārceltajiem darbiniekiem, uh, Mm, tas varētu radīt problēmas tomēr, es baidos. Un ir vēl viena problēma, kas mani uztrauca - vienlīdzīga attieksme. Princips vai principi, kas minēti eh, eh div, eh, regulā 883, eh, priekšstādātājs kundze, es uzskatu, ka kompromiss padome ir labs kompromiss, jo vienas un tās pašas tiesības un vienlīdzīga attieksme ir garantēta. Paldies! Tātad sociāldemokrātu grupas vārdā izteiksies Blinkevičūtas kundze. Trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Noriu pastebėti, jog ši direktyva yra labai svarbi ir kartu labai sudėtinga ir buvo galbūt ir nemažai diskusijų ir bandymo derinti įvairias pozicijas tačiau vis tik Tas nicht äh, überall in Übersetzung. Diemžēl nav tulkojuma. Varbūt mēs varam tūlīt to nokārtot. Nav tulkojuma? Gut, versuchen wir es weiter. Mēģināsim vēlreiz. Vai es drīkstu turpināt? Jā, lūdzu, turpiniet. Okay. Uh, poņa komisārā. Uh, poņa... Komisārs kundze. Maķie kundze, cienījamie kolēģi. Tiesa, šī direktīva kas paredz vienotu pieteikšanās procedūru darba un uzturēšanās atļaujas saņemšanai, ir ļoti nozīmīga direktīva. Par to ir bijušas ļoti ilgstošas diskusijas, daudzi viedokļi izteikti, bet nav vienotas pozīcijas, kas būtu pieņemama un kas būtu uh, pieņemama visiem trešo valstu strādājošiem, kas likumīgi strādā un uzturas Eiropas Savienībā. Šai direktīvai būtu jābūt ietver direktīvai, kas paredzētu tiesības trešo valstu pilsoņiem un tā būtu pamats turpmākām specifiskākām direktīvām, jo tādā veidā mēs varētu iet uz savu mērķi, proti radīt kopīgu politiku imigrācijas jomā Eiropas Savienībā, bet problēma, ar kur mēs saskaramies, ir sekojoši. Juridiskais pamats, kas mums tik sākotnēji solīts, ir pazudis no komisijas sākotnējā priekšlikuma, jo tagad šī direktīva neattieksies uz noteiktām darbo strādājošo kategorijām. Uh, tā skaitā patvērumu meklētājiem un personām, kurām piešķirta starptautiskā aizsardzība. Tātad šī direktīva nesniegs nepieciešamās tiesības visiem strādājošiem. Ir jāpanāk tas, lai šī direktīva būtu atsaucas punkts. Mums ir jāiekļau visas strādājošo kategorijas un jo īpaši sezonas strādnieki, jo pretējā gadījumā nebūs iespējams at, īstenot un izpildīt vienlīdzības principu darba tirgū. Es vēlos vērst jūs uzmanību sekojošo. Legālie imigranti nes savu pienesumu Eiropas Savienības ekonomikā gan ar savu darbu, gan ar saviem sociālajām iemaksām. Un šī iemesla dēļ visiem imigrantiem ir jāpanāk vienlīdzīgas tiesības un vienlīdzīga attieksme darba tirgū. Rīt mums būs jābalso par šo direktīvu, un mums ir jāpieņem ļoti vienota nostāja, lai mēs varētu gūt uzvaru šajā cīņā, proti panākt to, ka visiem strādājošiem ir vienādas tiesības, lai visi strādājošie tiktu iekļaut šīs direktīvas aptvērumā. Mēs nevaram atļauties radīt divu ātrumu darba tirgu. Mēs nevaram radīt otrās kategorijas strādājošo otro strādājošo kategoriju. Tas nozīmētu, ka mēs atsakamies no visām sociālajām normām, kuras esam līdz šim sasnieguši Eiropas Savienībā. Paldies! Āda grupas vārdā Intveldes kundzei divas minūtes. Yes, thank you, Jā, paldies priekšsēdētāji. Pirmkārtām, es vēlētos uh, sākt ar nelielo procesuālu jautājumu. Esmu uh, atzīmējusi, ka tik svarīgās debatēs Padomas pārstāvi nav klāt. Tā nav pirmā reize, un es tāpēc gribētu aicināt eh, šīs parlamenta vadību rakstīt padomē un sūdzēties par to. Like to... Paldies! Tāpat arī es vēlētos, eh, tāpat kā pārējie, sveikt Matjē kundzi par to, ka viņa ir paveikusi patiešām izcilu darbu pie tik komplicēta un sensitīva dosjē. Mana grupa, ALDE grupa, uzņemsies atbildību un mēs vēlamies nonākt pie vienošanās. Mēs saprotam, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tomēr mēs nedarīsim to ar lielu prieku. Visas politiskās grupas šajā parlamentā un arī komisija ir teikušas un atzīmējušas, ka šis priekšlikums diemžēl neiet tik tālu, cik vajadzīgs mana grupa uzstās uz šiem papildu dokumentiem. Ja mēs pieprasīsim, ja mēs atļausim dalībvalstīm pieprasīt papildu dokumentus, tad eh, īstenībā vairs eh, netiek ievērots vienotas atļaujas princips. Ja tiek pieprasīti šādi dokumenti, tad tā vairs nav vienota atļauja. Par korelācijas tabulām runājot, lai nonāktu pie šīs vienošanās, mana grupa nebalsos par uh, korelācijas tabulu iekļaušanu. Taču personīgi es gribētu teikt, ka tas ir patiešām apkaunojoši, ka dalībvalstis tā rīkojas. Ja dalībvalstīm ir nolūks eh, transponēt šo direktīvu un darīt to cauredzami, tad eh, brīvprātīgi tām vajadzētu iekļaut šīs korelācijas tabulas. 1999. gadā Tāmperē dalībvalstis eh, nāca klajā ar uh, lielu paziņojumu, ka tās vēlas darboties imigrācijas politikas jomā. Ko mēs esam paveikuši? Gandrīz neko. Ir pilnīgi skaidrs, ka dalībvalstis nevēlas, lai būtu kopēja imigrācijas politika. Paldies! Lielas paldies! Tagad zaļo grupas vārdā Lamberts kundzei vārds eh, pusotra minūte. Paldies, priekšādētāji! Mēs arī esam uztraukušies pār šo atšķirīgo darba tirgu, kāds pastāv 27 dalībvalstīs, un arī šo eh, arī katras valsts robežās. Taču ir jautājums, kā mēs varētu pāriet uz kaut ko visaptverošāku un arī striktāku. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir jāvienojas par tiesību kopumu, kas tiks piešķirts trešo valstu piedarīgajiem. Un eh, mēs redzam, ka nodarbinātības komiteja ir uzlabojusi komisijas priekšlikumu. Mēs eh, nevēlamies, lai šīs tiesības tiktu ierobežotas, un mēs ceram, ka uh, rītdien balsojumā mēs apstiprināsim tādas spēcīgas un visaptvarošas tiesības. Mēs gribam atgādināt padomē, ka šeit ir runa par individiem, kuriem ir jābūt, jādod tiesības tālāk izglītoties, saņemt sociālus pabalstus, kā arī uh, mūža nogalē pensiju. Tas taču ir atzīt šajā priekšlikumā galu galā šo cilvēku darbs atbalsta mūsu ekonomiku un arī sabiedrību. Mūsu uh, Uh, grupas apņemšanās attiecībā uz imigrāciju ir paustas arī 11a pantā. Šis aptvērums ir visai strīdīgs jautājums, tā kā mēs spriežam arī par citiem instrumentiem un arī esošiem instrumentiem, tad bieži vien parādās spriedze. Ja mēs uh, paskatāmies uz to, par ko mēs pašlaik runājam, tad mēs īsti nezinām, vai tas izmainīs ikviena uh, imigrācijas darbinieka stāvokli Eiropas Savienībā. Mums vajadzētu nodrošināt, lai imigrācija dod labumu viņiem, šiem strādniekiem. Mēs nevēlamies šeit runāt par kaut kādiem labumu saņēmējiem. Tagad EFD eh, e grupas vadā izteiks, es atvainojos, GUNGL grupas vadā izteiksies Līra Kukungs. Tā ir skundze, komisāris skundze, kā jau ļoti labi atzīmē Sarkasa kungs, ir domstarpības starp nodarbinātības un brīvību komitejām. Parlamentam vajadzētu atteikties balsot par šo tā saucamo vienotā pieteikuma direktīvu. Ir tikai viens mērķis šim tekstam, kad labi izlasa. Nu, konkurence starp Eiropas strādājošiem un tiem, kas nāk no citām valstīm. Ja direktīva paliek pašreizējā stāvoklī, būs vairāki statusi pastāvīgie iedzīvotāji, sezonas strādnieki, pārceltie darbinieki, un tā tad būs vairākas strādājošo kategorijas Eiropas Savienībā. Akceptēt to nozīmētu pārkāpt pamatiesību hartas principus. Pretēji tam, ko jūs teicāt, referentes kundze, ar šādām statusa atšķirībām būs pastāvīgs spiediens, kas uh, tiks izdarīts uz darba un dzīves apstākļiem visiem strādājošiem Eiropas Savienībā. Vienlīdzība nevar uh, tikt piesaukti tikai saistībā ar darba apstākļiem. Kā jau teica Serkasa kungs, vienlīdzībai jātiecas uz algu, darba ilgumu, sociālajiem apstākļiem, sociālo aizsardzību, informāciju, atvaļinājumiem. Minimārās eh, normas nozīmē to konkurences džungļus, eksploatāciju bez robežām. Vienlīdzībai jātiec uz visiem strādājošiem, neatkarīgi no izcelsmes nepiekritīsim tam, ka tiek radīta jauna uh, konkurence vēl papildus tā saucamai Bokensteina konkurencija. Uh, vajag apstip, apliecināt patiesos principus sociālā, humānā Eiropa, lai mēs visi kopā šajā parlamentā varētu noraidīt direktīvu. Lielas paldies tagad EFT grupas vārdā. Uh, Bizotto kundzei viena minūte. Onorevoli kolēģi, la relazione di... Cienījamie kolēģi, ziņojums, par kur mēs runājam, tajā ir, protams, iekļauti pozitīvi elementi, ir vispārējais orientācijas, mēs cenšamies vienkāršot procedūru, mēs cenšamies arī saīsināt šīs birokrātiskās procedūras, lai varētu saņemt vienotu pieteikšanu, lai varētu saņemt pieteikumus. Bet es vēlos atgādināt par to, ka desmitiem tūkstoši jauniešu šobrīd Eiropā ir bez darba. Tas ir saistīts ar struktūrālajām problēmām. Un šķiet, ka šī krīze nebeigsies nekad, un pirms eh, trešo valstu pilsoņi, kas uzturs Eiropas Savienības teritorijā, pirms Eiropas Savienība uzņem saistības eh, attiecībā pret šiem cilvēkiem Eiropas Savienībai būtu jāiz, jāizpild savas saistības attiecībā pret saviem pilsoņiem. Ja Eiropas Savienība piedāvā darbu trešo valstu pilsoņiem, tad ir jārada nepieciešamais eh, pamats un vispirms ir nepieciešams atrisināt problēmas, kas saistīts ar mūsu pašu iedzīvotājiem. Paldies! Tagad pie politiskajām grupām nepiedaru šo grupas vārdā Madaras Tēpa kungam. Vārds. Paldies, priekšstādātājs kundze. Manā partija vienmēr skaidri ir teikusi, ka ir pret Eiropas politiku imigrācijas jomā. Tagad mums ir lieliska valdība Nīderlandē un tā būs spējīga īstenot tautas, Nīderlandes tautas gribu šajā jomā. Mēs saskaramies ar jau notikušu faktu jādod kompetence dalību valstīm. Un svarīgi ir ierobežot uh, to kaitējumu, kas tiek nodarīts, un ne, ne jau šis ziņojums to izdarīs. Um, jautājums ir par to, ka tikai elitāra politiskā klase vēlas rīkoties. Mani ievēlēja Nīderlandes iedzīvotāji, nevis cilvēki, kas nāk meklēt laimi Nīderlandē, nerespektējot uh, kristīgos principus. Es balsošu pret ziņojumu. Tagad pārējie reģistrējušies runātāji. Pirmais būs Tilkungs, divas minūtes. Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos apsveikt Veroniku Matjē par viņas izcilo darbu. Viņa ir sasniegusi labus rezultātus. Kā jau Māmstrēms kundze teica, šīs uzdevums bija ļoti svarīgs. Es vēlētos teikt, ka tautas partijas grupā mēs esam apņēmušies sadarboties, ja ir runa par legālu imigrāciju. Ir eh, skaidri jānorāda, ka mēs cīnamies pret nelikumīgu imigrāciju. Tajā pašā laikā mēs atzīstam arī faktu, ka viens no rīkiem, ko mēs varam izmantot, eh, lai vērstos pret nelegālu imigrāciju, ir nodrošināt eh, labas un skaidras iespējas tiesiskajiem imigrantiem. Tieši tā, kā mēs pašlaik darām. Es vēlētos jums atgādināt, kā jau Matjē Kundze minēja, ka Lisabonas līgums mums dod jaunas pilnvaras šajā jomā, tāpat arī tas eh, uzliek mums jaunus pienākumus. Tieši tāpēc mums ir jārīkojas atbildīgi un mums ir kopīgi jāuzņemas šī atbildība un uh, jāsadarbojas ar ministru padomi. Mēs varam akceptēt uh, padomas nostāju, piemēram, šīs garantijas, ko padoma vēlas saglabāt attiecībā uz atļauju piešķiršanu saskaņā ar direktīvu. Un parādās arī vienlīdzīgas attieksmes uh, aspekts. Ir pilnīgi skaidrs, ka šie nosacījumi nevienmēr ir vienādi. Noslēgumā es vēlētos teikt, ka tie cilvēki, kas uzskata, ka mēs ejam pārāk tālu vai kas domā, ka mums vajadzētu balsot pret šo direktīvu, tad es vēlētos viņam atkārtināt, ka bez šīs direktīvas mēs saskartos ar nelegālu situāciju, kur darbiniekiem netiktu nodrošinātas vispār nekādas tiesības. Tagad dodu vārdu Morājas kungam. Trīs minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es redzu, ka mans uzstāšanās laiks kļūst arvien garāks. Centīšos atrast sakāmo šīm trim minūtēm. Serkas kungs, Blinkvičetis kundze no sociāldemokrāta grupas patiešām pastāstīja par galveno jautājumu, par kuru mūsu grupa domāja. Šeit nav runa tikai par uh, nevienlīdzīgu attieksmi izcelsmes valstīm. Par to mēs eh, jau esam daudz runājuši, kā jau teica Almens Roitenes kundze. Ir jāatcerās, ka pašlaik pastāv neloģiska procedūra. Pastāv šis eh, vienotās atļaujas princips, kas nāk pēc eh, dažādām citām direktīvām, kas runā par šiem pašiem jautājumiem, tiksim, zilās apaklītes strādniekiem un tā tālāk. Mēs runājam par horizontālo pieeju, bet īsnībā šādas horizontālas pieejas nav. Pašlaik eh, situācija ir tāda, ka Matjē kundze strādā pēc labākās sirdsapziņas, bet viņa pati teica, ka uh, mēs vēlējāmies globālu pieeju, bet pašlaik mums ir sektorāla pieeja. Un tieši par šo sektorālo pieeju arī uztraucās Lambertis kundze. Pašlaik mēs atrodamies tādā situācijā, kur mūsu grupa patiešām ir nobežījusies par nodarbinātības eh, jautājumiem. Uh, balstoties uz izcelsmes valsts principu. Mums ir jāatcerās par strādnieku kategorijām, kas ir iekļautas šajā priekšlikumā. Mums ir jāatcerās par nosūtītajiem darbiniekiem, sezonālajiem darbiniekiem un arī, pilsēt, pils, un arī iedzīvotājiem ar starptautisku aizsardzību, kuriem piešķiras starptautiskā aizsardzība un kas nav iekļauts šajā priekšlikumā. Galu galā, ja pastāv vienotā atļauja, kas īsnībā nenodrošina to, kas ir tajā paredzēts, tad līdz ar to mēs saskarsimies ar nevienlīdzīgu attieksmi pret darbiniekiem un īstenībā tās ir problēmas, ko mēs cenšamies atrisināt ar šo kopējo politiku. Mēs patiešām novērtējam Lībe komitejas pieju, proti, ka šī sektorālā pieeja ir tāda pieeja, ar kur mums ir jāstrādā. Ir pilnīgi skaidrs, ka būs šie sezonālie darbinieki, būs šie nosūtītie darbinieki, taču mūsu politiskā grupa uzskata, ka vienlīdzīga attieksme ir pats galvenais. Mums ir jāpavēsta, ka, diemžēl, mēs nerīkojamies pareizi. Un, diemžēl, nav šeit klāt eh, cilvēki, kuriem vajadzētu uzklausīt šos argumentus, proti padomas pārstāvji. Tieši tāpēc, ka padome nevēlas piekrist, mēs saskaramies ar šādu fragmentāru pieeju. Uh, Liels paldies referentē, ka viņa ir centusies darīt visu iespējamo. Rītdien balsosim par grozījumiem, labā ticībā un cerēsim, ka pie, tiks pieņemta tāda vienotā atļauja, kas patiešām nodrošinās tiesības tiem darbiniekiem, kas vēlas dzīvot un strādāt Eiropas Savienībā. Mēs ceram, ka šī vienotā atļauja darbosies visās dalībvalstīs un ka tā izturēs laika pārbaudi. Lielas paldies! Tagad dodu vārdu Maisners kundzei divas minūtes. Lielas paldies priekšsēdētājs kundzei! Man ir jāsaka, ka jau gadu darbojos parlamentā un esmu strādājis pie daudziem dosiem, bet, diemžēl, par laimi neviens nav bijis tik sarežģīts kā šis. Es vēlētos pateikties gan Matjē kundzei, gan Serkas kungam no attiecīgajām komitejām. Šis darbs bija sarežģīts tāpēc, ka Eiropā mums ir ļoti augsti ideāli. Mēs vēlamies, lai visiem eh, cilvēkiem būtu vienlīdzīgas tiesības un pret visiem būtu vienāda attieksme. Tas ir pats galvenais mums, bet mums ir jādomā arī par to, kā to realizēt. Ar Lisabonas līgumu mēs esam ieviesuši vienotu patvērumu un imigrācijas politiku. Patvērumu politika mums ir svarīga, ņemot vērā pamatiesību hartu. Uh, imigrācijas politika mums ir vajadzīga arī ekonomisku iemeslu dēļ. Galu galā mums ir demografiskās izmaiņas, un tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgi ne tikai augsti kvalificēti darbinieki, bet arī zemāk kvalificēti darbinieki. Tieši tāpēc mēs saskaramies ar lielām grūtībām, ko tad mēs varētu darīt. Sofija Intvelda teica, ka 99. gadā Tāmperē dalībvalstis teica, ka tās vēlas eh, kaut ko veidot kopīgu. Uh, Diemžēl nekas netika darīts, un uh, tagad mums uz galda ir kompromiss, kas, protams, nav ideāls, bet tas tomēr ir kompromiss, un, manuprāt, uh, tas ir veids, uh, kā mēs varētu turpināt darboties. Es varu saprast, ka daži saka, jā, mums ir vajadzīgs laiks diskusijām. Man arī nepatīk viss, kas šeit ir iekļauts. Man būtu svarīgi, lai visi cilvēki, kas strādā pie mums, varētu arī tālāk izglītoties jo tas ir ļoti būtiski šiem iedzīvotājiem, kas eh, strādā darba tirgu, bet tas ir būtiski arī mums, jo mums ir vajadzīgi attiecīgi kvalifikācija cilvēki. Ir jāatcerās, ka dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgas sistēmas un nav nekāda kopsaucēja Eiropas līmenī. Mēs vēlamies vienādas pamatiesības trešo valstu pilsoņiem, bet, diemžēl, tas nav iespējams, kaut arī mēs to vēlētos. Manuprāt, šie kompromisi ir labi, un mums vajadzētu par tiem nobalsot, jo tādā gadījumā mums vismaz kaut kas būtu. Lielas paldies! Tagad Flotras kundzei vienu minūti. Jāatzīst, ka ir ļoti dīvaini, ka mēs uzsākam darbu pie direktīvas, kuras mērķis ir garantēt juridisko ietvaru, lai eh, visiem strādājošiem būtu tiesības, mēs sākam to ar milzīgu izņēmumu sarakstu. Tātad tās kategorijas, kas tiks izslēgts no aptvēruma. Un uh, Tādā veidā mēs veidojam migrācijas politiku un nodarbinātības politiku, un katrs strādājošais attiecīgi e, saņems e, tiesību portfeli, kas ir atkarīgs no tās kategorijas, kurā viņš kurai viņš piedara. Un es domāju, ka mēs esam ļoti tālu no vispārējām tiesībām. Mēs joprojām neesam sapratuši, ka vairāk tiesību strādājošiem nozīmē labāku ekonomisko efektivitāti, labāku sociālo kohēziju un labākus uh, iegums gan strādājošiem, gan arī uzņēmumiem. To pierāda arī London School of Economics pētījums, kas norāda uz to, ka 600 uh, tūkstošu strādājošo legalizācija ļautu uh, nest ieņēmums 3 miljardu mārciņu apmērā. Runātā tiek pārtraukta. Tagad tā uh, Sagora kungam vārds uz divām minūtēm. Mēs visi labi zinām, ka Eiropas Savienības dalību valstīs ekonomiskā migrācija ir vēls fenomens, un trešo valstu valsts piedarīgajiem mums nepieciešama pieeja, kas būtu korekta. No vienas puses jāno, jākonstatē, ka tas atbilst ekonomiskajām vajadzībām, demogrāfijas tendences, kas ietekmē darba tirgu, prasa, lai Eiropas Savienībā būtu arī eh, migranti strādājošie. Eh, mums ir nepieciešams juridiskais satvars, lai mēs saglabātu kontroli pār situāciju un apstākļiem, un lai migranti būtu juridiskajā drošībā, lai nebūtu iespējams apiet juridiskos un likumdošanas noteikumus. Man šajā sakarā šķiet ļoti svarīgs jautājums par kopīgu pamatu proti jautājums par vienlīdzīgām tiesībām, kas attiektos gan uz uzņēmējas valsts, gan eh, strādniekiem, gan uz migra strādniekiem migrantiem. Šeit ir jautājums arī par kultūras dimensiju. Ir spriedze, ko mēs varam konstatēt dalību valstīs, kur ir st migranti strādājošie, kas nāk no citām valstīm, bet es esmu pārliecināts, ka nodrošināt kopīgā pamata stabilitāti. Uh, varētu caur niansētāku pieju un uh, migranti strādājošie dod savu ieguldījumu. Ne, viņi ne tikai strādā, viņi grib mācīties, dzīvot, audzināt bērnus un dzīvot bagātīgu dzīvi pilnvērtīgi. Tas nozīmē, ka migrācijas uh, problēma risinājums caur darbu var uh, būt saistīts ar demografiskā līdzsvara trūkumu un jāņem ja vērā arī kultūras dimensija šajā jautājumā. Multikulturālisms iet caur iecietību, savstarpēju sapratni un solidaritātes principiem. Paldies! Lielas paldies! Tagad koferātī kungam vārds uz divām minūtēm. Grazie, prezidente! Paldies, priekšstādātājs kundze! Es domāju, ka risinājums, par ko mēs debatējam, nav taisnīgs, drīzāk ļoti netaisnīgs attiecībā uz vairākām eh, grupām, kas ir eh, ļoti viegli ievainojumā situācijā. Pastāv būtiskas pretrunas starp eh, diskursu par vienoto pieteikumu un virkni izņēmumu. Ehm, pārcelto darbinieku situācija, sezonas darbas eh, strādnieku stāvoklis. Un šeit jautājums ir par vienveidīgām tiesībām un darba apstākļiem. Nav eh, runa par to, lai izraudzītos vienu risinājumu, kas novestu pie dempinga. Pēc būtības būs atšķirība starp pilsoņiem un pilsoņiem. Parlamentam vajadzētu pievērsties jautājumam par to, kādā situācijā atrodas sezonas strādnieki. Komisāris kundze, tie ir ne tikai ārzemnieki, tie ir arī Eiropas pilsoņi, kas veic šādus darbus. Un ja materiālie apstākļi un nosacījumi ir atšķirīgi vieniem un otriem, tad neizbēgami tiek pieņemts risinājums pazeminot standartus attiecībā uz šo personu tiesībām. Pārceltie darbinieki, iedomājieties, kā tas ir starptautiskajiem lielajiem uzņēmumiem pasaules tirgos, un ja tiek nodarbināti cilvēki, kas strādās balstoties uz savas izcelsmes valsts noteikumiem, tad situācija būs nevienlīdzīga un ļoti negatīva. Uh, Tas būs patiesas dempings un jautājums par atšķirībām starp vieniem pilsoņiem un citiem pilsoņiem. Nekad Eiropā mēs to neesam piedzīvojuši, varbūt šāda situācija pēdējā laikā, un vajag pilnībā mainīt risinājumu šajā jautājumā. Paldies. Koelju kungs, divas minūtes. Paldies, priekšstādātājs kundze, komisārs kundze, dārgie kolēģi. Mēs visi saskaramies ar vienošanos, ko mēs vēlam panākt, bet šeit parlamentā mēs gribētu iet tālāk. Un es domāju, ka, protams, runa ir par eh, pareizu virzību. Pirmkārt, mēs radām jaunu instrumentu trešo valstu valsts piedarīgajiem, kas grib imigrēt Eiropas Savienībā, atzīstot viņiem tās pašas tiesības. Un otrām kārtām, kā Veronika Matie kundze jau teica, mēs nākam klajā ar politisku vēstījumu uz ārpusi, Mēs negribam radīt iespaidu, ka Eiropa ir cietoksnis, kas pieņem tikai represīvus pasākumus. Mēs vēlamies vadīt imigrācijas politiku, kas būtu elastīga, lai veicinātu Eiropas Savienības ekonomisko attīstību. Kā teica Matija Kundzi, steidzami jānonāk pie vienošanās ar padomi. Un Sofija Intveldes kundze teica, ka daudzas dalību valstis negrib runāt par vienotu imigrācijas politiku, un šī iemesla dēļ ir svarīgi paspērt pirmo soli. Um, robežas starp dalību valstīm, to likvidācija eh, prasa harmonizāciju pasākumiem valstu līmenī, runājot par trešo valstu valsts piedarīgo Uh, eh, uzturēšanos un nepieciešama vienlīdzīga attieksme, un viņiem nepieciešams izmantot tās pašas tiesības, kādas ir Eiropas Savienības pilsoņiem. Es domāju, ka ar šo vienoto atļauju, uh, uzturēšanās un darba atļauju mēs nonāksim pie efektīvāka rezultāta, gan runājot par imigrantiem, gan par darba devējiem, un būs vieglāk kontrolēt arī uh, pastāvīgos iedzīvotājus un pārbaudīt, vai status ir uh, legāls vai ne, un redzēt arī, kādi ir darba apstākļi. Paldies, uh, eh, Serakjanī kundze, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Šobrīd piekļuvi darbam mēs reglamentējam tikai attiecībā uz dažām iedzīvotāju kategorijām. Visi nevar baudīt vienlīdzīgu attieksmi, piek lai piekļūtu darba tirgu. Un šajā kontekstā, šajos apstākļos Eiropas Savienībai ir jāgarantē vienlīdzīgas tiesības ne e, tikai trešo valstu pilsoņiem, kur likumīgi uzturs Eiropas Savienības teritorijā, bet arī cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Uh, 23. aprīļa 2004. gada direktīvas izpratnē. Ja mēs izmantojam sezonas darbiniekus tikai tāpēc, ka viņi izmaksā lētāk, ja mēs salīdzinām ar um, pārējiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kas tiek algot līdzīgi darba veikšanai, mums ir jācenšas izvairīties no riska. Proti mēs redzam, ka dažu valstu pilsoņi, Turcijas, Marokas iedzīvotāji šeit strādā ekonomiska apsvēruma dēļ. Mums ir jānodrošina vienlīdzīgi, eh, vienlīdzīgi apstākļi, vienlīdzīgas algas un vienlīdzīga sociāla aizsardzība visiem strādājošiem. Tāpēc es uzskatu, ka eh, sezonas strādnieki, tāpat arī bēgļi ir jāiekļau šīs direktīvas aptvērumā, jo ja mēs viņus nošķirsim, mēs radīsim milzīgu risku visā, visām šīm kategorijām. Paldies! Labvakar, cienījamie kolēģi! Nu, pat esmu ieradies no Frankfurtas. Bija milzīgi satiksmes sastrēgumi. Ceru, ka nekļūdīšos vadot plenārsēdi. Un tagad došu vārdu Līzai Akonsāri kundzei uz divām minūtēm. Priekšsēdētāji. Gadsimtiem ilgi Eiropa, Eiropas pilsoņi pameta kontinentu, lai dotos citu vietu, meklētu darbu, lai bēgtu no politiskās, reliģiskās vajāšanas un tā tālāk un tā joprojām, bet šobrīd Eiropas Savienība ir tā, kas uzņem cilvēks līdzīgā situācijā no citiem reģioniem pasaulē. Ir ļoti labi, ka mēs cenšamies harmonizēt juridiskos noteikumus un cenšamies paredzēt vienotu darbu un uzturēšanās atļauju visiem strādājošiem, bet es domāju, ka komisijas pieejā nav pietiekam daudz veselā saprāta. Varbūt šī pieeja ir pārāk eh, balstīta uz sektoriem, paredzot eh, noteikumus dažām strādājošo kategorijām, bet tas viss rada tādu situāciju, kurā ir ļoti grūti orientēties. Kādai tad būtu jābūt politikai imigrācijas jomā? Mēs runājam par dažādām kategorijām - zilā karte, uzņēmumu nosūtītie darbinieki, sezonas strādnieki un tā tālāk un joprojām. Kāpēc komisija nevar ieviest vienlīdzīgas noteikumus, kas būtu attiecinām uz visiem strādājošiem? Vairāk kolēģi izteikumos jau izskanēja tas, ka vairākas kategorijas tiks atstāts ārpus šīs direktīvas aptvērumu, un tas ir nepieņemami. Ir nepieciešama vienlīdzīga attieksme visiem, un mums ir jānodrošina vienlīdzība. Mēs nevaram pieņemt noteikts kategorijas, bet noraidīt citas. Mūsu politiskā grupa ir iesniegusi savus grozījumu priekšlikumus. Es ceru, ka tie tiks atbalstīti rīt balsojumā. Tas ir ļoti nozīmīgi, jo mēs vēlamies uzņemt šos imigrantus, un mēs vēlamies nodrošināt arī to, ka regulas noteikumi būtu vienlīdzīgi un attiecinām uz visiem. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs. Tagad vārds um, Evelīnai Regners kundzei uz, vien, uz pusotru minūti. Ah. Lielas paldies! Labvakar, priekšsēdētāja kungs, kodāmā komisārs kundze. Eh, viens pieturas aģentūras noteikti vajadzētu atbalstīt, taču eh, šādas paradigmas izmaiņas eh, Austrijai, manai valstī, dalībvalstī rada bāžas, jo galu galā atļauja, ko sniedz par uzturēšanos, eh, to sniedz viena iestāde savukārt darba atļaujas sniedz pavisam cita iestāde. Regulējums par eh, piekļuvi darba tirkumu attiecas tieši uz šo regulējošo iestādi. Līdzšinējās eh, diskusijas, diemžēl, neietvēra arotbiedrības NVO un baznīcas. Daudz iepriekšēja runātāja teica, ka imigrācijas politiku vajadzētu uztvert kā vienotu veselumu. Es Esmu pret komisijas taktiku šo paketi sadalīt vairākos gabaliņos. Tas nozīmē, ka šis vienotības princips vairs nedarbojas un mēs nonāksim pie sociālā dempinga situācijas. Es vēlētos runāt arī par šo papildu dokumentu juridisko raksturu. Uh, Šajā kartiņā nav iekļauta visa informācija, tieši tāpēc es uzskatu, ka šiem papildokumentiem vajadzētu būt ar normatīvu raksturu. Tikai tādā gadījumā mēs vajadzēsim nodrošināt visas oficiālās prasības. Mums ir jānodrošina darba ņēmēju aizsardzība un ir jāvēršas arī pret konkurences izkropļošanu, ja darba devēji vēlas nodarbināt nelegālus darbiniekus. Most, uh... Paldies, Regners kundzei. Tagad uzsāksim brīvā mikrofonu procedūru. Bet vispirms. The agenda, Mrs. Uh, uh, Oman Ruistan. Ja, ja, for... Oman Roitens kundze vēlas uzdot jautājumu. Jā, priekšsēdētāji. Es jau divas, trīs reizes mēģināju iegūt iespēju izteikties. Piedaloties šajās diskusijās, man rodas iespējas, ka vairāku mēnešu garumā es neesmu rūpējusies par sociālojiem jautājumiem šajā ziņojumā. Par ko ir runa? Es vēlētos pateikt visiem kolēģiem, ka esmu iesniegusi grozījumus, kas paredz nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi visām tām personām, kuras ieradīsies Eiropas Savienībā balstoties uz šo vienoto atļauju bet kur gan dokumentā parādās tas, ka tas netiek garantēts? Jūs nevarat man to parādīt. Šobrīd tiek radīta nepatīkam gaisotni, jo nevar apgalvot, ka attiecībā uz sezonas darbiniekiem mēs eh, neņemsim vērā viņu tiesības. Jūs nevarat teikt, ka Mēs, neaizsar, mēs nevaram pieļaut arī to, ka nosūtītie darbinieki strādā šeit sliktos darba apstākļos. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs, un tagad brīvā mikrofona procedūras ietvaros vispirms vārds Marinēs Kukungam. Señor presidente, no sé si tendría derecho domnule președinte Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vienotā atļauja atvieglos administratīvos pasākumus, uzlabos kontroli un migrācijas pārvaldību, kā arī datu apmaiņu saistībā ar pieprasījumu darba tirgu. Šis likumdošanas priekšlikums tikai pa pusē atrisina problēmu, jo uh, pārvalda situācija attiecībā uz cilvēkiem, kas jau ir Eiropas Savienībā, bet nenosac divus citus aspektus. Uh, Eh, piešķirt darba atļaujas un netiek iekļauti sezonas darbinieki un uzņēmumos pārceltie darbinieki. Nevajadzētu aizmirst, ka mēs pašlaik regulējam strādājošo tiesības strādājošiem, kas nāk no trešajām valstīm, bet mums uh, nav pilnībā brīvs tirgus attiecībā uz Eiropas strādājušiem. Paldies! Un tagad došu vārdu nākamajam runātājam. Ul Ulskagas kundze uz vienu minūti. Herr talman, eh, det har talats mycket om eh, lika rättigheter. Priekšsēdētāja kungs, tiek runāts par eh, vienlīdzību, par vienādām tiesībām. Taču ir runa arī par apsvērumiem, par ilgtermiņa pasākumiem par īstermiņa pasākumiem. Te ir runa arī par jaunām verdzības formām. Mēs eh, zinām, kā, kāda rezultāti bija nosūtīto darbinieku direktīvai. Mēs eh, zinām, ko tas nozīmēja. Tas eh, radīja lielas problēmas. Situācija kļuva vēl sliktāka kā iepriekš. Te ir runa par sociālo katastrofu vairākām nozarēm, kas ir atkarīgas no sezonālajiem darbiniekiem. Tas attieksies uz visiem darba tirgiem, tas uh, samazinās algas. Es nezinu, kā, kāda situācija ir citās politiskajās grupās, taču mēs nevaram to atbalstīt. Šādi izņēmumi novadīs pie smagiem sociāliem konfliktiem. Sonijas Alfāno kundzei vārds viena minūte. Las paldies priekšādātāji. 1990. gadā tika pieņemta ANO konvencija par migrā, migrācijas strādniekiem un viņu ģimenēm. Šis bija viens no jaunākajiem instrumentiem, kāds tika pieņemts ANO ietveros. Diemžēl 20 gadus pēc tam neviena no Eiropas Savienības dalībvalstīm nav parakstījusi vai ratificējusi šo konvenciju tā, lai atzītu uh, šo darbinieku tiesības, kas regulāri strādā Eiropas Savienībā. Tā ir prioritāte Eiropas Savienībai, jo galu galā Eiropas Savienība apgalvo, ka tā uh, stājas pretī integrācijas izaicinājumiem un aizstāv cilvēktiesības. Mēs atbalstām 16 Ratifica della Convenzione ONU sui lavoratori migranti da parte. Mēs atbalstām 16. grozījumu un es vēlos, lai tiktu atbalstīts arī 96. grozījums. Képviselő asszony, egy percre megadom a szót. Figueiredo kundzei vārds viena minūte. Obrigada, senhor presidente. Lielas paldies, priekšstādātāji. Šis direktīvas priekšlikums Tajā ir ņemts vērā atšķirīgās situācijas. Te es domāju par trešo valstu imigrantiem, par sezonu strādniekiem un tāpat uzņēmumu nosūtītiem darbiniekiem. Bet situācija ir tāda, ka aizbildinoties ar vienotu regulējumu, mēs vēlamies legalizēt sociālo dempingu. Un tādā veidā mēs tikai uh, radīsim lielāku nedrošību darba tirgu un palielināsim diskrimināciju. Tieši šī iemesla dēļ mēs uzskatām, ka šīs direktīvas priekšlikums nav jāpieņem. Ir nepieciešams uzlabot šo priekšlikumu, ir jācenšas uzlabot to cilvēku tiesības, kurš strādā Eiropas Savienībā neatkarīgi no tā, vai runa ir par uzņēmumu nosūtītajiem darbiniekiem, sezonas strādniekiem vai tiem, kas strādā pilna laika darbu. Ir jāatzīst, visu šo strādājošo tiesības. Tā skaitā jāatzīst arī eh, starptautiskā konvencija par visu strādājošo migrantu tiesībām un viņu ģimenes locekļu tiesībām. Ir nepieciešams panākt to, lai komisija apņemtos īstenot un lai komisija panāk to, ka visi dalībvalsts ratificē šo konvenciju. Paldies! Paldies, un tagad vārds um, uz vienu minūtu paskas kungam. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Ekonomiskā migrācija, kas ir diezgan labi zināms fenomens un labi pazīstams pagātākajās eh, Eiropas Savienības valstīs, ir fenomens, ar kur mēs šobrīd saskaramies. Bez legālajiem migrantiem bieži vien ir arī nelegālie imigranti, un bieži vien arī viņi ir pakļauti zināmai diskriminācijai un pat eksploatācijai. Mēģinājumi labāk organizēt un reglamentēt šos, šo strādājošo tiesības, proti tas, kas, tas, ko mēs cenšamies panākt ar šo direktīvu, ir apsveicam. Ir pats par sevi saprotams, ka uh, ir jāpanāk arī tas, lai migranti, kas ierod šeit, arī pieņem šos, uh, izpildīt šos noteikumus. Mums ir jāsaprot arī, ka tas viss ir saistīts ar negatīviem elementiem bet mums ir jāatbalsta šī direktīva kā pozitīvs solis uz priekšu. Paldies! Lielas paldies, un tagad vārds Kelīkungam. Eh, eh, Lielas paldies! Ir valodā ar kāds uh, sens teiciens. Ja šo teicienu varētu pielāgot šai situācijai, tad noteikti, ka šī situācija noteikti uzlabotos. Noteikti, ka varētu arī uzslavēt komisāri par paveikto darbu. Mums ir jānodrošina, lai Eiropas Savienība un arī visa pasaule iestātos par vienādu attieksmi. Galu galā mēs esam viens no lielākajiem donoriem, un tieši tāpēc mums vajadzētu nodrošināt, lai mūsu legālie partneri tiktu uh, uztverti līdzvērtīgi mūsu pilsoņiem, lai šī attieksme būtu godīga. Varbūt eh, tas nav labākais, ko esam panākuši, bet tas ir solis pareizajā virzienā, un es apsveicu uh, referenti vēl pēdējo reizi. Kas? képviselő úrnak adom. Liels paldies, un tagad ar nelielu aizkavēšanos došu vārdu Cerkas kungam. Gracias, señor presidente. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es negribētu. Eh, kritizēt Romanu Vaitanes kundzi. Neviens neapšauba jūsu darba nozīmi, jūs paveicāt lielisku darbu nodarbinātības komitejā. Omenas Vaitanes kundzi ir iespējams iesniegt grozījumus, bija, varēja to darīt Omenas Vaitanes kundze, bet viņa parakstījās zem grozījumiem, ko padome neiesniedza, un tie, un tas ir um, padomes teksts pēc būtības. Un padome ir nevienlīdzīgāka attieksme kā komisijai. Padomes teksts nosaka, ka visi strādājošie ir izslēgti no šīs direktīvas aptvērumā, un līdz ar to nav vairāk vienlīdzības, ir vairāk nevienlīdzības. Es gribētu teikt, ka Omenas Roitenes kundze ir veikusi lielisku darbu, bet gal galā tā ir palicis padomjas teksts. Paldies! Nedusmojieties, lūdzu, es nedošu jums vairāk vārdu, un es tagad ied, piedāvāju uzklausīt komisāru Malmstrēmas kundzi, kas runās komisijas vārdā. Komisārs kundze, vārds jums. Very... Lielas paldies, tās ir, tās tik tiešām bija lielisks debats. Par aptvērumu runājot, es domāju, nevienam nav noslēpums tas, ka komisija vēlētos vispārēji pieeja. Protams, uh, Mēs to piedāvājām. Man priekšgājēji to piedāvāja pirms daudziem, daudziem gadiem, un nebija iespējams to īstenot, joprojām nav iespējams to īstenot. Tāpēc arī mums ir šāda sektoriāla pieeja. Man tas nepatīk, bet tā ir vienīgā iespēja virzīties uz priekšu. Tas ir nepieciešams, jo mums ir šādi trešo valstu strādājošie. Viņi uh, nes savu ieguldījumu Eiropas Savienības ekonomikām, un mums viņi ir jāaizsargā. Bet uh, Atsaucoties uz dažu uh, runātāju izteikumiem, es vēlētos teikt, ka šī direktīva nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem migrē, strādājušiem migrantiem visās jomās, tā skaitā attiecībā uz algām un uh, sociālo aizsardzību. Es domāju, ka tas nenesīs nekādu diskrimināciju. Tad, kad tas tiks pieņemts, tas būs lielisks instruments, kā cīnīties pret sociālo dempingu. Neviens nevēlas sociālo dempingu, mēs vēlamies aizsargāt šos cilvēkus. Uh, Tālāk, kas attiecas uz citām strādājošo kategorijām, viņi nav iekļaut šajā priekšlikumā, tā piemēram, sezonālai darbinieki un tāpat arī uzņēmumu nosūtītie darbinieki. Es piekrītu tam, ka ir jāiekļau arī šīs kategorijas. Tāpēc eh, va, līdz vasarai komisija piedāvāja atsevišķu instrumentu attiecībā uz šīm izslēgtajām kategorijām. Un Mēs cenšamies panākt īpašus noteikumus, lai aizsargātu šīs kategorijas, un es domāju, ka referenta ēnu referenta, ka, kas strādās pie šiem priekšlikumiem, noteikti darīs visu iespējamo, lai tiktu aizsargāts arī šīs kategorijas, lai mēs varētu virzīties uz priekšu arī šajā jomā. Es lieliski apzinos, ka dažas politiskās grupas te vēlētos, lai nosūtītie darbinieki tiktu arī iekļauti, tik izslēgti. Bet šī direktīva tās mēķis ir izbeigt diskrimināciju, nevis radīt jaunu diskrimināciju. Komisija ir veikusi izpēt, ietekmes novērtējumu. Mēs esam paredzējuši pārskatīt direktīvu par nosūtītiem darbiniekiem un runājot par nosūtīto darbinieku direktīvas aptvērumu, mēs varētu to pārskatīt. Tālāk, kas attiecas uz uh, korelācijas tabulām, kuras pieminējāt Veltskundze, jā, komisija pilnībā piekrīt jūsu viedoklim, ne tikai attiecībā uz šo direktīvu. Tas, cerams, būs lielisks instruments, lai mēs varētu saprast, uh, uh kurš instruments mums uh, diet lielāku atklātību, tas būs labāk gan mums, gan jums, gan nacionālajiem parlamentiem, gan arī pilsoņiem. Mēs to nepārtraukt atgādinam arī padomēji. Un ja tas vienkāršotu uh, situāciju, komisija ir gatava nākt klajā ar attiecīgu paziņojumu šajā jomā. Bet katrā ziņā mēs nevēlamies apdraudēt uh, šīs jautājumu risināšanu rīt, kad par to tiks balsots. Tātad vēlreiz priekšsēdētāji, liels paldies par debatēm, liels paldies visiem par lielisku paveikto darbu, Maķie kundzei, Serkas kungam, un es ceru, ka mums izdosies vienoties un ka balsojums rīt būs pozitīvs. Liels paldies! Liels paldies, komisārs kundze! Un tagad visbeidzot vārds Veronikai Maķē kundzei, referentei. Merci, monsieur... Paldies, priekšstādātāja kungs, komisāris kundze. Es varu tikai piekrist jums, jo jūs lieliski um, apkopojāt 23 kolēģu teikto, kuri runāja par šo dokumentu, Sarkasa kungs un arī es. Es varu tikai pateikties visiem, kas veicināja šī dokumenta izstrādāšanu. Mums bija daudz dialoga, ļoti laba sadarbība visa gada garumā, jo šis, šī sadarbība turpinājās gadu. Uh, Mēs sākām pirms gada un tagad beidzam Beļģijas prezidentūras laikā. Es gribu pateikties Malmstrēmas kundzei, kas jūs pievērsāt ļoti lielu uzmanību šim tekstam, arī jūsu dienas. Es gribu pateikties padomē, kas ļoti uzmanīgi sekoja līdzi. Paldies kolēģiem, kas runāja šovakar. Es tomēr gribētu teikt, ka tik tiešām mēs rīt nonākam pie balsojuma pirmajā lasījumā, nu kā lai pasaka, tas ir kompromiss, un kompromiss nekad neapmierina visus par simts procentiem. Ja kolēģiem ir vajadzīgs, lai viņus papildu iedrošinātu, nu tad es gribētu to darīt. Elēna Flotra, mana kolēģe, teica pirms brīža, ka sākt ziņojumu ar izņēmumiem nav īsti labi, bet kā jūs atceraties, visi strādājošie, uz kuriem attiec izņēmumi, ir jau tādi, par kuriem jau runā direktīvas specifiskos jautājumos. Un tieši tāpēc arī šie izņēmumi attiecībā uz trešo valstu valsts piedarīgajiem, un es ceru, ka šis ziņojuma teksts Uh, ko mēs kopā ar kolēģiem esam izstrādājuši un kas rīt tiks likts uz balsošanu, tas būs ļoti liels solis uz priekšu attiecībā uz trešo valstu valsts piedalīgajiem, kas strādā Eiropas Savienībā. Paldies! Mēs uh, vēlam uh, panākumus, deputātis kundze, šajā jautājumā ar to pašu debatēs par šo jautājumu ir slēgtas. Balsojums būs rīt pulkstens 12.